beigusies. Un tagad skatīsim nākamo darba kārtības punktu. Es uh, gribētu arī paziņot, ka Francija ar Vāciju nospēlējušas ar uh, tad, uh, gala rezultātu 0 pret 0. Un tagad runāsim par tradicionālo apzīmējumu izmantošanu vīniem no ASV. Komisijas vārdā Šemeņas kungs. priekšstādāja kungs, godātie deputāti. Dažu tradicionālo apzīmējumu izmantošana ir jau parasta prakse, lai apzīmētu vīnus. 2008. gadā notika vīna reforma, un kopējais satvars nosaka tagad noteikumus attiecībā uz tradicionālo apzīmējumu izmantošanu, ierobežojumiem un aizsardzību. Mums ir Eiropas Savienības procedūras, lai ievērotu šos noteikumus, un šīs normas attiecās gan uz Eiropas Savienību, gan uz trešajām valstīm, kas vēlas savus vīnus laist tirgū Eiropā. ASV vienmēr ar skepsi lūkojusies uz mūsu tradicionālajiem apzīmējumiem, un ASV nostāja ir ļoti kritiska. 2006. gadā tika parakstīts Eiropas Savienības ASV vīna nolīgums, kas ir pirmais solis ceļā uz tradicionālo apzīmējumu uh, normalizētu izmantošanu tirzniecībā starp Eiropas Savienību. Tā ir. Tā ir tradicionāla pieeja, un eh, tā tika apstiprināta jau 2008. gada martā. Un tomēr šajā pārējais periodā, kas tika paredzēts trīs gadu garumā, šajā periodā Amerikas Savienoto Valstu vīniem tāda apzīmējuma kā šato bija atļauts ienākt Eiropas Savienības tirgū. Šis eh, pārējais periods beidzās 2009. gada martā. 2010. gada jūnijā divi svarīgākie ASV vīna importētāji, Vain Amerika un Vain Institute, vēlējās, lai šato Eiropas Savienībā joprojām tiktu uzskatīts par tradicionāla Amerikas Savienoto valstu vīnu, kas tā, kā tās tiek eh, iepludināts Eiropas Savienības tirgū bet eh, to pašu nosaukumu izmanto gan Itālijas, gan Čīnas, Čīles, gan Kanādas, gan arī Luksemburgas vīndari. Komisija uzskatīja, ka iesniegtajā pieprasījumā ir zināma klauzula, un tomēr tā nav pietiekama, lai šo nosaukumu neaizsargā tikai Eiropas Savienības līmenī. Un eh, procedūra tika piemērota arī citiem apsvērumiem, un Francija iebilda pret eh, šo atzīšanu un uzskatīja, ka šato izmantošana ASV vīnu nosaukumos varētu maldināt franču patērētājus. Komisija izprot, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums. Komisija joprojām izskata konkrēto gadījumu un eh, patērēs adekvātai analīzei nepieciešamo laiku. Paldies, un tagad uzstāsies politiskās grupas. Divas minūtes tautas partijai Lulingas kundze. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. At vēlreiz mēs tagad aizstāvam Eiropas vīnu darītājus mūsu uh, tradīcijas, mūsu intelektuālo īpašumu, mūsu mantojumu. Uh, Tā ir nozare, kur Eiropas Savienība joprojām spēlē savu vadošo lomu kā ražotājs un eksportētājs. Nu, protams, mums bija problēmas ar uh, vinogulājiem, tie bija jāiznīcina, bet katrā gadījumā mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, ASV mūžīgi uh, ļaunprātīgi izmantos apzīmējumu šato vai klo, uh, lai. Uh, laistu mūsu tirgū savus vīnus. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Kaut kādu politisko apsvērumu dēļ uh, mēs nedrīkstam to pieļaut. Jūs nedrīkstat piekāpties ASV, un jūs nedrīkstat pieļaut arī turpmāk ASV lietot nepamatoti šos tradicionālos apzīmējumus, tādajādi kropļojot konkurenci attiecībā uz vīniem. Um, Turklāt jūs ziniet, kā tiek lietoti šato apzīmējumi, tam ir juridisks pamatojums. Mums ir arī konkrēta definīcija oficiālajā vēstnesī. ASV nekādā veidā neizmanto šos noteikumus, un ASV 9. gadā ir sagatavojusi savu definīciju, kas nekādā veidā neatbilst mūsu definīcijai. Es saprotu, uh, ka, uh, protams, mēs nevaram iejaukties tajā, kā strādā ražotāju organizācijas trešajā valstī, bet šāda ļaunprātīga izmantošana kaitē mūsu ražotājiem. Un es saprotu, uh, komisāra kungs, ka jums ir grūti šodien pārstāvēt uh, savu kolēģi, bet šis jautājums tik tiešām ir ļoti politisks, tas ir saspīlēts, un tāpēc lūdzu nododiet ziņu, ka komisijai jāpaliek stingrai šai jautājumā. Paldies, kolēģis Kunze! Un tagad uh, eh, Dekastro kungs, trīs minūtes lūdzu. Prezidente, komisāri, honorevoli kolēģi. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi. Šodien mēs izskatām svarīgu jautājumu lauksaimniecības politikām. Runa ir par atbildību, runa ir par eh, tradicionālo nosaukumu aizsardzību. Mums atkal jākonstatē, ka parādās visai difūzi apzīmējumi, un eh, tagad šato un klo eh, nosaukumu izmantošana vīniem, kas nāk no ASV un tiek realizēta Eiropas Savienībā. Uh, Šāda tendence mums e, ļoti rūp. Galu galā šāda prakse ne tikai maldina patērētāju, bet nozīmē arī deficītus ekonomi, ekonomiskus deficītus e, ražotājiem. Šie apzīmējumi šā tonklo ir e, viena lieta, bet tika konstatēts, ka šādi tiek uh, kaitēts uh, certificētajām uh, izcelsmes norādēm, kā Rioja, Šampaņa un tā tālāk. Mom, mēs to nevaram tā pieņemt, un mums ir jāizstāv mūsu pozīcijas. Jāsaka, ka mums ir vienošanās no 2006. gada par vīniem. Uh, Un tā kļūst par problēmu. Toreiz sākās uh, šo vīnu imports Eiropas Savienībā, bet tas tiešām norit ļoti problemātiski. Mums jāiet tālāk uz priekšu. Es uzskatu, ka mums ir progresīva likumdošana, kas ir arī transparenta. Un um, vīndarītājiem Eiropas Savienībā tas ir ļoti svarīgi, lai viss tiktu ievērots. Mēs par to esam cīnījušies Mēs uh, esam iebilduši pret to, lai šos tradicionālos Eiropas nosaukums uh, ASV vienkārši uzurpē. Tas ir pret kopienas noteikumiem. Un tā viņam rodas uh, konkuren negodīgas konkurences priekšrocības. Vēlamies aicināt komisiju vēlreiz veidot transparentāku tirgu un e, skatīties, lai šis tirgus arī attiecīgi darbotos un tiktu ievērot kvalitātes standarti. Paldies kolēģim un tagad uz pusotru minūti Alde grupas vārdā Grisbeks kundze. Paldies ko, priekšsādātā kungs, komisāra kungs. Uh, kolēģi eh, par kartupeļiem runāts, par ģen, ģenētiski modificētiem organismiem, mm, par vīnu sajaukšanu, un eh, tagad, eh, lūk, mēs runājam par ASV ražotāju autorizēšanu šatonu klo apzīmējumu izmantošanai. Esmu no Francijas, bet, protams, šis jautājums nav eh, svarīgs tikai Francijai. Mums eh, gan ir eh, sena vīndarīšanas kultūra, un mums arī tehniskas zināšanas, lai ražotu vīnus. Šato un klo apzīmējumi ir pazīstami visā pasaulē. Uh, un uh, apzīmē ļoti augstu kvalitāti, bet arī mantojumu, Eiropas kultūru un tradīcijas. Protams, Eiropas uh, uh Savienība vēlas arī turpmāk izmantot šos apzīmējumus un baudīt uh, uh šo vīnu reputācijas labas slavas priekšrocības. Šeit mums noteikti jārūpējas par ražotājiem. Citādi patērētāji uh, var tikt uh, sarūktināti. Mēs, uh, protams, nu, viens puses nevaram aizliegt amerikāņiem šatonu klubu, bet tad viņam jāpiedāvā arī attiecīgi standarti. Mums jābūt ļoti racionāliem un nevajadzētu atteikties no mūsu mantojuma un kultūras šajā jomā. Kolēģi, es tiešām ļoti uh, rūpējos par to, kas notiks ar mūsu vīniem, bet uh, centieties tomēr ievērot laika limitus. Un tagad Ferreira kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs, kolēģi. Pēc uh, lauksaimniecības reformas un pēc negatīviem efektiem vīnu nozari Portugālē. situācija turpina pasliktināties. Maziem ražotājiem rodas zaudējumi. Viņi nevar pat pašizmaksas nosekt, pārdodot savus vīnus, un tagad mums draud atņemt arī tradicionālos nosaukumus. Mums tie galu galā pieder, bet un arī ir attiecīgi tiesu nolēmumi, bet bet eh, tagad eh, mēs eh, dodam zaļo gaismu ASV rūpniecībai, un ASV ražotāji var atņemt mums šo portvīnu apzīmējumu, ko mēs gadsimtiem ilgi esam izmantojuši. Tas ļoti kaitēs mūsu ražotājiem Portugālē. Tas ir vissliktākais ceļš, kā iet uz priekšu. Nākamais runātais. Dantēna kungs divas minūtes. Priekšstādāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi, es gribētu papildināt to, ko teica uh, mana kolēģi pirms dažām minūtēm. Salīdzināsim trīs definīcijas. Eiropā uh, termiņš šato nozīmē gan uh, tradicionālo apzīmējumu, uh, gan uh, kvalitātes apzīmējumu. Sākot tad ar 2007. Eh, gadu mums ir Eiropas kopienas definīcija un tiek noteikts, ka šāds jēdziens tiek, tiek, tiek izmantots harmonizētā veidā arī attiecībā uz vīna eksportiem. 2007. un 2009. gadā komisija, mēs labi apzināmies, ka tas bija koplēmuma process, bet komisija uzskatīja, eh, ka eh, tas ir punkts, eh, kā var, no kā var atkāpties sarunās ar ASV. ASV uzstāja, ka var izmantot apzīmējumu šato eh, noteiktai ražotāju grupai, eh, kas tradicionāli tika izmantoti eksportam. Tātad šato tika izmantots kā tirzniecības apzīmējums, kā vīna zīmols, kā tirzniecības eh, zīmols. Un eh, šāds apzīmējums ir, protams, maldīgs un neatbilst realitātei. Tas neatbilst arī tai definīcijai, ko izmanto vīna ražotāju asociācija ASV. Jo ASV Eh, var izmantot šo apzīmējumu, tad eh, priekšsētājs lūdz palēdināt tempu. Tātad šo definīciju ASV izmanto uh, eh, 2009. gada marta rezolūcijā pavisam savādāk, un neviens no elementiem, kurus norāda komisija oficiālajā vēstnesī, uh, Amerikā neizmanto. Tas nozīmē, ka nav nekādas ekvivalences starp šiem diviem apzīmējumiem, un tāpēc ASV nedrīkstētu izmantot jēdzienu šato. Priekšstātais pārtrauc. Paldies! Es jau brīdināju, ka es būšu ļoti stingrs, ievērojot laiku. Tagad divas minūtes Andreju kungam. Priekšstātāja kungs, dāmas un kungi, man šķiet, ka pašlaik uh, ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas komisija uh, konsekventi iestātos par Eiropas uh, Savienības normu ievērošanu attiecībā uz geogrāfisko un tradicionālo apzīmējumu izmantošanu arī sadarbībā ar trešajām valstīm. Šos apzīmējumus var izmantot, ja Eh, trešajās valstīs produkti atbilst tādiem pašiem vai ekvivalentiem noteikumiem kā dalība valstīs. Ja nē, tad šī izmantošana ir nelikumīga. Tā nozīmē negodīgu konkurenci un kaitē dalību valstīm, kā tas notiek gadījumā ar apzīmējumiem šato un klo vīnam, jo ASV definīcijas. Um, neatbilst mūsu normām, un šie vīni netiek ražoti tikai no tām vīnogām, kas tiek uh, saražotas vienā apgabalā. Uh, šādi apzīmējumi maldina patērētājus, un tie nav saistīti ar lauksaimniecības ražošanas principiem. At mēs uh, uzskatām, ka tas apdraud arī uh, mūsu vēsturisko un kultūras mantojumu, tradicionālie apzīmējumi ir nepieciešami, lai aizsargātu sevi pret konkurentiem citās pasaules daļās. Un tāpēc uh, vajadzētu domāt arī par citiem tradicionāliem apzīmējumiem, piemēram, kasa, spāņu vīniem. Um, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi mūsu vīna ražotājiem, komisāra kungs. Uh, Mēs gribētu, lai jūs mūs iedrošinātu, ka komisija rīkosies stingri un atbilstoši mūsu noteikumiem par tradicionālo apzīmējumu izmantošanu. Paldies, komisāra kungs! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Paldies! Paldies, Dantēna kungs! Tad Dantēna kungs uh, tagad var atriepties, jo divi pret nulli Francija uzvar Vāciju. Un tagad Silvestris kungs lūdzu. Signor komisārio, kontrol. Prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs, runājot par vīniem, kur tiek importēti no trešajām valstīm, mums vienmēr ir jāuzmanās no viltojumiem. Pret viltojumiem mēs vienmēr esam iestājušies. Es atceros, ka Itālijā pirms kāda laika daudz tika runāts par sekojošo. Iespējams, ka tiek eh, ražoti vīni, kurus var nopirkt galonos, kur ir taisīti no ķimikālijām. Piemēram, šeit jūs redziet, ko Itālijā domā par šādiem vīniem. Uh, Un eh, šādus vīnus, ja mēs tos tā varētu nosaukt, var nopirkt Ir vīni, kuros ir pielikt klāt sulfāti, ir tādi, kuros ir pielikts klāt cukurs un rauks, un jūs to visu varat bez maz uztaisīt mājās, ja nevēlaties pirkt šos pretīgos drāņķus veikalā. Tam visam var būt smuks nosaukums. Dažkārt eh, tur ir ļoti skaisti nosaukumi Sanģovēze, Montepunčiāno, Kjantī, Barolo. Nosaukumi ir skanīgi. Pielieciet mazliet cukuru, un jums būs vēl viens vīna zorte. Par to Itālijā daudz tiek runāts. Komisāra kungs, tradicionālo nosaukumu lietošanu vīniem, kuri nāk no trešajām valstīm, tajā skaitā no ASV, mēs, vai tad tiem netiks izvirzīts pilnīgi nekādas prasības, marsāla, kjantī, slavenas vīnu, vīnu nami, ja mēs šos nosaukums neaizsargāsim, tad tas nāks par sliktu mūsu konkurētspējai, un eh, galvenais tie ir krāpniecis, tā ir krāpnieciska darbība. Ja e, tas ir vīns, tad es esmu Ziemassvētku vecīts. Nav tas vīns. Kulīgai. Paldies eh, kolēģim, un tagad uz divām minūtēm Her Herāns Garsie kundze. Paldies! Neskatoties uz to, ka 2006. gadā mums jau izdevās panākt vienošanos par vīniem, joprojām 13. gadā mēs par to runājam. Jau šajā 6. gadā mēs atrunājām kritērijas, un tomēr ASV turpina savus vīnus, ja tos tā var nosaukt, saukt vārdos, kas kaut ko nozīmē eiropiešiem. Piemēram, šerī un malaga Spānijas vīni arī tiek ražoti Amerikā, bet tie nepavisam nav tādi, kādus mēs tos atceramies no agrākiem gadiem. Tie ir tikai vārdi, saturs ir pavisam cits. Ja mēs tiešām vēlamies panākt skaidrību, tad nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, ja mēs vēlamies aizsargāt vīnu nosaukumus. Ja Amerikas, ja Amerikas vīnderi vēlas eh, nosaukt savus vīnus ar tādiem vārdiem, kuros ir iekšā klo un šato, kā tad eh, mēs to domājam atrunāt, vai šie ASV vīni atbal, atbildīs Eiropas Savienības pratī, prasībām un kādā veidā Eiropas Savienības dalību valstis eh, vēlas aizsargāt šos nosaukumus. Izskatās, ka komisija uh, Amerikas ražotājiem dos zaļo gaismu un eh, izskatās, ka tas notiks divpusējās sarunās. Tas var izraisīt ļoti plašu tradicionālo nosaukumu izmantošanu tādos produktos, kas nemaz nav tradicionāli. Komisija, vai tad jūs neaizsargāsiet Eiropas Savienības ražotājus? Tikai Eiropas ražotājiem ir tiesības izmantot tradicionālos nosaukumus. Un uh, Mums ir jārod globāls risinājums vīnu nosaukumiem. Domāju, ka par to ir jārunā arī Pasaules tirzniecības organizācijā. Iestāsimies un aizstās, aizstāvēsim to, kas ir eiropeisks. Paldies, kolēģe. Tagad eh, divas minūtes Dorfmana kungs. Priekšsēdētā kungs, komisāra kungs, kolēģi. Eiropas Savienību ļoti interesē funkcionējoša vīnu tirzniecība. Es atgādināšu, 23 miljoni hektolitru vīna tiek eksportēts, savukārt 13 miljoni hektolitru tiek importēts, tātad aptuveni puse no eksporta apjoma, bet tirzniecība nepieciešama noteikumi un, un taisnīgums. Uh, taisnīguma tirzniecība nozīmē taisnīgumu kon, patērētājiem. Patērētājiem ir tiesības zināt, kas eh, ir produktā, kāds produktam ir saturs, un lai šāda apzīmējums tiktu arī attiecīgi pasargāts. Tāpēc eh, drīkst piekāpties ASV tikai tādā gadījumā, ja ASV uh, izdarīs mājas uzdevumus, īpaši runājot par ģenēriskiem apzīmējumiem, kas eh, tiek pieminēti proseko, šampanietis, kjantī un eh, citi ražojumi, kas eh, ASV tiek saražoti tātad etiķeti jāatbilst saturam. Mēs eksportējam katru gadu 5,2 miljonus hektolitru vīna. Uh, un katru gadu importējam no ASV aptuveni pusi no šī vīnu apjoma. Mūs, protams, ļoti interesē, lai mums būtu funkcionēt spējīga tirzniecība ar ASV, bet uh, šai tirzniecībai nepieciešami taisnīgi noteikumi. Paldies! Nākamā runātājs divām minūtēm - Patrau Neves kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Kat otra autorizācija, e, izmantojot, e, izmantot tradicionālos nosaukumus ASV, ir uzbrukums mūsu ražotājiem. Mums e, pret to ir jācīnās. Un tas ir uzbrukums arī patērētājiem, jo tad tiešā, bet arī paslēptā veidā. Viņi tiek maldināti un viņus piespiež pirkt to, kas nav reāls. Tas ir uzbrukums arī ražotājiem, jo neskatoties uz investīcijām, viņi cieš zaudējumus un konkurences deficītus. tas praktiski pārkāpja patērētāju tiesību, tiesības un netiek ievēroti arī tirzniecības noteikumi. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, kā pagaidu atteikšanās no noteikumiem, tātad atvieglojumi, kas tika ieviesti, nozīmēja zaļo gaismu ļaunprātīgai izmantošanai. Un vienreiz uh, pieļauti, šie pārkāpumi turpinās arī šobrīd. Un problēma nav pat ar ASV, ir šie trešie tirgi, kas ļaunprātīgi izmanto šos atvieglojumus, īpaši Ķīnā. Mums tas ir jāatrisina vienreizi par visām. Mums uh, efektīvi jācīnās pret uh, tradicionālo nosaukumu izmantošanu un uh, tādu vīnu importēšanu, kuru saturs neatbilst etiķetei. Kastingers kundze, ja paldies priekšsādātāji, runājot par vīna apzīmējumiem, vajadzētu atcerēties arī, kas ir pamat problēma, par ko mēs šeit diskutējam. Eiropas Savienībā ir geogrāfiskie apzīmējumi, kuriem mēs uzticamies. Uh, runa ir par vīna izcelsmi un ražotāja aizsardzību, bet amerikāņiem ir pilnīgi cita stratēģija. Uh, Amerikā nav aizsargātas uh, izcelsmes, uh, uh nav aizsargāta, aizsargāta izcelsmes apzīmējumi. Runa ir par tirzniecības zīmolu. 2006. gadā uh, spēkā stājies nolīgums par vīna tirsniecību ar ASV, bet šis nolīgums nav atrisinājis problēmu, jo ASV Uh, apņēmās aizliegt šādus uh, pseido tradicionālos apzīmējumus. Uh, šādiem apzīmējumiem nevajadzētu parādīties uz ASV produktiem, bet uh, risinājums vēl nav apmierinošs. Komisijai vajadzētu domāt par um, stingrākiem nosacījumiem, nevajadzētu piedāvāt amerikāņiem jaunas atkāpes un jākoncentrējas uz noteikumu ievērošanu tirzniecībā ar ASV. Tagad jau mums ir ļoti labs piemērs, proti savstarpējā atzīšana attiecībā uz e, bioloģiskiem, jeb ekoloģiskajiem e, pārtikas produktiem, un mēs varētu šo risinājumu piemērot arī vīniem. Es gribētu zināt arī no komisijas, ko tā plāno darīt nākotnē, lai aizsargātu Eiropas patērētājus un arī ražotājus. Paldies! Paldies! Un tagad divas minūtes klaskundzei. Paldies priekšstādātai! Komisāra kungs, dāmas un kungi! Vīns ir ļoti jutīgs produkts. Vīns ir arī kultūras produkts bet tam arī ekonomiskā nozīme. Mēs runājam gan par reģionāliem, gan globāliem izaicinājumiem vīna tirgū. Kopējais vīna tirgus saskarās ar ļoti specifiskiem izaicinājumiem, un viens piemērs tam ir tradicionālai apzīmējumi, kas nozīmē vīna kvalitāti un izcelsmi. Šie apzīmējumi rosina uzticību produktam šato vai klo ir apzīmējums, kas ļoti svarīgs um, fran francūžiem vai luksemburgiešiem, un Vācijā attiecīgs apzīmējums ir vaingūt, vīna sēta. Tas nozīmē, ka šis vīns tika saražots vienā uzņēmumā, un visas vīnogas ir ražotas vienā uzņēmumā. Uh, tieši tāpēc patērētāji tik augstu vērtē šādus vīnus, jo tie norāda uz tā reģionālo izcelsmi. Uh, un redzot apzīmējumu šato, eh, tad eh, patērētājs arī sagaida zināmu izcelsmi. Eh, runājot par vācu apzīmējumu vaingūt, tas nav varbūt tik izteikts kā franču šato. Savulaik Vācijā izmantoja apzīmējumu šampanietis. Tagad visi zina, ka uh, Vācijā ir dzirkstošais vīns, nevis šampanietis, bet tas nav nemaz sliktākas kvalitātes. Protams, drīkst izmantot apzīmējumus tikai attiecīgajā valodā. Un kāpēc tad vīniem uh, no ASV, kur nav franču valoda, kāpēc tiem būtu jāapzīmē, tiem jābūt apzīmētiem ar franču nosaukumu? Protams, uh, mums ir ļoti stingri noteikumi, bet trešās valstis nedrīkst tās pārkāpt. Mums jāsaglabā Eiropas vīna tradīcijas. Te nevar būt nekādu strīdu. Paldies, kolēģis kundze. Tāds brīvais mikrofons. Sančes Šmit kundze. Viena minūte, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. 2012. gadā mēs bijām nobežījušies par komisijas priekšlikumu atļaut Eiropas Savienībā tirgot uh, ASV vīnu ar apzīmējumiem šato un klo. Tie ir apzīmējumi, kas tradicionāli tiek izmantoti noteiktos Francijas reģionos un norāda uz uh, amatniecisko vīna izcelsmi. Šie nosaukumi ir kontrolēti. Tie nozīmē, ka vīnogas tiek ražotas vienā uzņēmumā, kur vīns tiek iepildīts pudelēs. ASV vīns tiek ražots rūpnieciski un nav nekādas garantijas par vīna izcelsmi. Tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darīt visu, lai aizsargātu savus vīna ražotājus pret negodīgu konkurenci. Mēs ceram, ka komisija to arī darīs un ar visiem spēkiem aizsargās mūsu vīna ražotājus. Paldies! Paldies, kolēģis Kunze! Un noslēgumā uh, Eh, komisāra kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, Godātie deputāti, es vēlētos pateikties ikvienam, kurš piedalījās šajās debatēs. Jūsu ieguldījums ir vērtīgs. Es pierakstīju visu, ko jūs teicāt, pierakstīju jūsu bāžas un nodošu to manam kolēģim komisāram Čaloškungam, kurš ir atbildīgs par konkrētu šo jautājumu. Un eh, Lulings kundze arī jūs teikšu, teikto nodošu tālāk. Tātad jau savos ievadvārdos teicu, ka komisija ļoti labi apzinās šā jautājuma delikātumu un apzinās arī jautājuma risināšanas politiskās sekas kā starptautiskā, tā arī Eiropas līmenī. Runājot par Amerikas Savienoto Valstu iesniegumiem, tad panāktā vienošanās starp ES un ASV šobrīd tiek akceptēta abās okeāna pusēs. ASV iesniedza savu prasību saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošo likumdošanu. Protams, Eiropas Savienība atbalsta un veicina Eiropā esošo geogrāfisko marķējumu atpazīstamību, bet eh, tas ir tikai marķējuma specifika. Kā jau teicu, komisija joprojām izskata ASV iesniegtos iesniegumus, un lēmums vēl nav pieņemts. Mēs turpinām izskatīt šo lietu un turpinām izskatīt ASV iesniegumus. Un, protams, ņemsim vērā arī Eiropas Savienības vīndaru un patērētāju, vīna baudītāju vēlmes. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs! Nu, tiešām daudz, kas izskanēja par vīnu. Es domāju, ka šovakar pēc darba jūs arī iebaudīsiet kādu glāzi. Te arī apstāsimies, turpināsim darbu 7. februārī. Darba programma ir pieejama arī Eiropas parlamenta tiemekļa vietnē. Lielas paldies eh, visiem kolēģiem, paldies viesiem, paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs. Jauku vakaru!